Sì, sì. Riprendiamo le votazioni. Eh, relazione. Nu, tad atsāksim balsošanu, saka priekšsēdētāji. Rivazī kundzei vārds referentē lūdzu. Paldies priekšādātāji, godātāji kolēģi. Šis ziņojums attiecas uz radioaktīvu vielu kontrolu dzeramajā ūdenī ne, lai garantētu to, ka teksts ir konsekvents, un pēc tam, kad bija konsultējusies ar politisko grupu un parlamentu sekretariātu, es gribētu nelielu tehnisku modifikāciju ieviest otrajā grozījumā, e, svītrojot šādus vārdus pēc e, tiesību aktu tran transponēšanas dalību valstīs un konsultācijām reģionu komitejā. Tu vari sakot nelielu korekciju. Gribu teikt arī paldies, ka deva man vārdu par to, lai var uzrunāt Eiropas parlamentu šeit un uh, varētu atbilstīgi tad nodot tālāk nobalsoto dokumentu Eiropas komisijai. Liels paldies! 56 grozījumi blokā, kas par pret pieņemts. Tagad komisijas priekšlikums, kas par pret pieņemts Rokas lūdzu ceļiet, lai es varu redzēt. Par, pret, atturās pieņemts. Tagad personālais balsojums par likumdošanas rezolūciju. Lūdzu, beidzam balsot. Pieņemts. Referentē lūdzu vārds komentāriem. Paldies priekšādātāji, paldies godātāji kolēģi par jūsu uzticēšanos šajā ļoti izšķirīgajā balsojumā. Eiropas parlamenta vārdā es gribu aicināt komisiju nodot šo ziņojumu šādā grozītā versijā nacionālajiem parlamentiem un reģionu komitejai un uzsākt likumdošanas procesu koplēmumu procedūrā. Šis ziņojums, eh, ko ierosina Eiropas komisija, ir eh, neatbilstīgs Un ļoti daudz man piekrita arī attiecīgi komitejā balsojot viņiem par to paldies. Šis ziņojums runā par radioaktīvo vielu kontroli dzeramajā ūdenī, tā tad tas ir eh, sabiedrības veselības jautājums, kam ir jāpiemēro koplēmuma procedūra iesaistot Eiropas parlamentu. Un tāpēc es domāju, ka attiecīgai uh, Eh, komitejai vajadzētu atbilstīgi demokrātisku balsojumu. Šeit mēs nerunājam par to, vai esat par vai pret atomu enerģiju. Nē, šeit runājam par dzeramā ūdens kvalitātes aizsardzību. Un Eiratomu līgums šeit nav, nevar tikt izmantots kā juridiskais pamats. Un ļaujiet man noslēgt savu uzstāšanos godātie kolēģi ārpus koplēmuma procedūras, ko paredz 192. Lisabonas līguma pants. Thank you. Grazie, prima della. Paldies, saka priekšsēdētāji. Un pirms mēs pāriem pie gozes ziņojuma, komisārs Rēns kaut ko vēlējās teikt. Madam President, honorable members. Uh, Godātie deputāti, priekšsēdētājs kundze, šī brīža nozīmīgums un šis balsojums par Eiropas ekonomisko nākotni nevar tik novērtēts par zemu. Kopā ar sešu dokumentu pakotni šīs divas regulas ļauj mums pavirzīties vairākus soļus uz priekšu uz patiesu ekonomisko un monetāro savienību. Gribēju izmantot šo iespēju pateikties visiem referentiem, uh, ēnu referentiem, draugiem, kolēģiem, citiem deputātiem, kas ir nenogurstoši strādājuši kopā ar komisiju un padomis eh, prezidējošo valsti, lai panāktu, ka rezultāts tiek sasniegts. Gribēju pateikties jums visiem par daudzajiem grozījumiem, ko iesniedzāt. Dažreiz bija tāda pretestība, eh, kas pat robežojās ar uh, neiet, iecirtību tādu, bet nu, gal, galā tas viss tika ļāva, tikai ļāva stiprināt šo te dokumentu, ko mēs sagatavojam mūsu likumdošanas procesa ietveros. Jāsaka, ka ja šie te sešu dokumentu pakotne un divu dokumentu pakotne tiktu pieņemta eiro ieviešanas sākumā, mums nebūtu jāsaskaras ar šo krīzi. Uh, Nu, ja vismaz tāda krīze būtu, vismaz to, to mēs noteikti pārvarētu daudz ātrāk ar mazākām izmaksām. Ar šodienas balsojumu es ceru, ka mēs parādīsim, kādi labumi ir saistām ar kopienas metodas izmantošanu. Skatoties uz Eiropas krīzi retrospektīvi, manuprāt, šodienas balsojums un komisijas pieeja uh, piemēram, saistībā ar eiro obligācijām, citiem jautājumiem. Es tikai varu vēlēties, lai padomi jau ātrāk būtu gatava atbalstīt kopienas pieeju jau pirms trījiem gadiem, 2010. gada pavasarī. Un šeit es atsaucos uz kritisko ekofinu sanāksmi 9. un 10. maijā 2010. gadā kad vienā no mūsu krīzes sanāksmēm mēs nācām klajā ar priekšlikumu izveidot vienotu Eiropas finanšu stabilitātes mehānismu, kas būtu balstīts uz Eiropas budžeta garantijām 60 miljārdu eiro apmērā, kam papildus tiktu pievienots arī citas garantijas. Tas būtu tāds liels signāls, kas ļautu stāties pretī sistēmiskai krīzē daudz agrāk. Piemēram, saistībā ar OMT lēmumiem, bet tā vietā mums nācās strādāt ar daudz neveiklākiem mehānismiem, kas tikai pagājušajā gadā ļāva nonākt pie tādas labāk kapitalizētas institūcijas reakcija uz krīzi būtu ļāvusi mm, ātrāk un efektīvāk dot pozitīvu rezultātu mūsu pilsoņiem, ja vien komisijas priekšlikums rastu atbalstu jau 2010. gada pavasarī. Bet tas nebija īstais brīdis. Balsis no zāles. Priekšsēdētājs kundze saka Rēna kungs, vai es varu tomēr pabeigt? Liels paldies! Lai skaidri parādītu, kāda ir komisijas nolūki attiecībā uz nākotnes soļiem, es komisijas vārdā gribu paziņot par sekojošo. Un arī aicinu jūs būt pacietīgiem, jo jums ir uh, jāpiedod man, eh, ka es runāju ļoti ilgi, pat pēc maniem standartiem, bet šis ir tāds visaptvarošs risinājums. Tad, kad tiks pieņemti komisijas piedāvātie di divi dokumenti, komisija īstermiņā plāno strādāt pie padziļinātas, patiesas monetārās savienības. Un tad no 6 līdz 12 mēnešu termiņā mēs varēsim runāt par tādu plānu attiecībā uz šīs te savienības izveidi. Un, piemēram, šeit varētu arī runāt par tādiem elementiem kā eiro obligācijas eh, un citi, protams, uzliekot tādus stingrus nosacījumus. Galvenais princips būtu tāds, ka riska novēršana vai riska prognozēšana, paredzētā novēršana ir saistīta ar daudz lielāku budžetāro disciplīnu. Tas ir saistīts arī ar ekonomisko un fiskālo politiku un dažādiem papildus instrumentiem, kam būtu jāatbilst politiskai integrācijai, lai nodrošinātu lielāku politisko atbalstu, atbalstu atbildību un integrāciju. Komisijas ekspertu grupa strādā pie padziļinātas analīzes, lai noteiktu, kādi riski labās puses, varbūt sliktās puses ir saistītas ar nacionālā parāda aizvietošanu izmantojot eiro obligācijas un fondu, grupas uzdevums būs saistīts ar tādu padziļinātu izvērtējumu eh, attiecībā uz tiesisko pamatu, nosacījumiem, tādu gala arhitektūru eh, tieši ekonomikas un budžeta jautājumu sakarā. Ekonomiskā atbildība būs viens no galvenajiem jautājumiem. grupa ņems vērā reformas, kas notiek Eiropas ekonomiskās un budžeta pārvaldības ziņā un strādās arī, arī pie papildus eh, vērtības radīšanas šajā kontekstā. Grupa arī skatīs eh, tādas reformas kā, piemēram, divu dokumentu pakotnes ieviešanu, ESM eh, e un citus instrumentus. Grupa arī pievērsīsies valsts eh, finanšu ilgtspējībai, lai izvairītos no dažādiem draudiem, kā arī pievērsīsies tādiem centrāliem jautājumiem kā finanšu stabilitāte, integrācija, monetārā politika un citi. Grupas darbā piedalīsies eksperti no dažādām jomām, no likumdošanas, no valsts pārvaldes, no budžeta jautājumu un citiem. Uh, grupa sagatavos gala ziņojumu komisijai ne vēlāk kā līdz nākošā gada martam. Komisija izvērtēs šo ziņojumu, un, ja tas būs atbilstošs, tad līdz pilnvaru beigām nāks klajā ar priekšlikumiem. Runājot par profilaktisko sadaļu izaugsmas un stabilitātes paktā, uh, Šeit būtu jārunā par eh, valsts investīciju programmām, kas eh, veicinātu valsts finanšu ilgtspējību, eh, piemēram, saistībā ar stabilitātes un konverģences programmām, kas tiks pārvērtētas uh, un tiks izvērtēts, kā visi šie jautājumi virzās uz vidēju termiņa mērķu sasniegšanu. Runājot par nākošo daudzgadu finanšu plānu, tad līdz 2013. gada beigām komisija piedāvās priekšlikumus, kā papildināt esošo plānu saistībā ar ekonomisko pārvaldību. Šeit es runāju par pasākumiem, kas nodrošinās labāku ex ante koordināciju saistībā ar dažādām reformām, tā lai mm, veicinātu konverģences instrumenta izveidi un nodrošinātu saulaicīgu struktūrālo reformu ieviešanu. Kā rezultātā mēs varētu nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi. Dāmas un kungi, troksnes zālē Es šeit nerunāju par parlamenta pozīciju. By way of conclusion, by way of conclusion. Di concludere il commissario e vi prego di, di... per favore. Komisārs pabeigs savu stāšanos. Atbilstoši reglamentam komisāram ir tiesības uzrunāt parlamentu, un viņš pabeigs savu uzrunu. Jaunā sistēma pilnībā atbilst, atbildīs kopienas metodei un balstīsies uz esošām Eiropas uzraudzības metodēm, nodrošināt padziļināt ekonomisko politiku integrāciju un padziļināt finanšu atbalstu, kā arī ievēros principus, kas virzās uz lielāku stabilitātu un ekonomisko disciplīnu apvienojumā ar solidaritāti. It īpaši šeit mēs runājam par dalībvalstu kapacitātes palielināšanu, stāties pretī asimetriskiem šokiem. Šis instruments kalpos mums sākotnējā fāzē, lai izveidotu tādu spēcīgāku fiskālo kapacitāti. Komisija arī apņemās izsekot ātri un efektīvi darba plāna ieviešanai saistībā ar izvairīšanos no nodokļiem un krāpšanos ar nodokļiem, ir tīpaši saistībā ar nesena, nesenajām direktīvām. Darba plānā komisija nāca klajā ar vairākiem pasākumiem un mērķiem, eh, iekļaujot arī sociālo politiku. Gribēju vēl dažas minūtes parlamenta laika aizņemt. Kopumā komisija ir izteikusi apņemšanos šajā ziņā strādāt. Un de, godātie deputāti, priekšsēdētāji, manuprāt, šī deklarācija sniedz pietiekošu skaidrību par to, kādi ir komisijas nolūki. Un es ceru, ka jūs uh, arī izteiksiet savu viedokli par divu dokumentu pakotni pirms šīs nedēļas Eiropas padomas sēdes. Uh, kas noteikti veicinātu ekonomiskās uzticības palielināšanos Eiropā. Tas būtu liels solis uz priekšu, ieviešot mūsu kopējās ambicioz, ambiciozos plānus, lai izveidotu patiesu monetāro savienību, kas nāktu par labu visiem mūsu pilsoņiem. Paldies par jūsu pacietību, par atbalstu un par uzticību. Bene, koncentrētevi sul voto. Lies paldies, un nu tad pievēršamies balsojumu. Turpin priekšādātāji atgriezīsimies tātad pie balsojuma. Lūk par gozes ziņojumu. 73. grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk komisijas priekšlikums grozītā versijā par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk personāla balsojums par likumdošanas rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Uh, eh, Laipfrīda kungs vēlas izteikties par reglamentu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es negribēju šeit neko kritizēt, es tikai esmu noraizējies. Vai Varbūt eh, dažu kolēģu nervu stāvoklis eh, nav atbilstošs smagajām darbām. Nu, lūdzu, parūpēties, lai viņiem nekas nekaitētu. Concordo. E, eh, ororevole... Ja. Turpinam. Nākamais ziņojums par ēru ziņojums 83. par pret atturus pieņemts. Tālāk par priekšli, komisijas priekšlikumu par pret atturas pieņemts. Likumdošanas re, rezolūcija par nominālu balsojumu sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais. Lamberta ziņojums. Trešais grozījums par pret atturs. Pieņemts. Tālāk Komisijas priekšlikums grozījumā bez ja par pret atturs pieņemts. Personāla balsojums par likumdošanas rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Jūs uz reglamentu punktu vēlaties atsaukties? Jā? Ja? Please, this is a point of... Jā, uz reglamentu punktu. Es vēlos atgādināt kolēģiem šodien, ka šeit esam Eiropas parlamentā un nevis kaut kāda veida cīkstēšanās laukumā, cirkus arēnā. Man liekas ļoti pārsteidzoši, ka visi šeit var smieties, klaigāt, klapēt plaukstas. Atcerēsimies, šeit nav cirkus arēna, bet gan demokrātijas arēna Eiropā. Bene, relaci... Ļoti labi tā tad Okonī kundzes ziņojums. Tālāk trešais grozījums par pret atturas pieņems. Komisijas priekšlikums grozītā versijā par pret atturas pieņems. Nomināli balsojums par rezolūciju, likumdošanas rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Morens Šarķē ziņojums. Lūdzu. Senhora Presidente, muito breve, prometo, e é um verdadeiro pedido. Priekšsēdētāj pavisam īsi. Gribēju lūgt precizējumu. Šķiet, ka varbūt ieviesies, ieviesusies drukas kļūda, jo es saprotu, ka saku to pēc nobalsošanas, bet šķiet, ka teikts, ka kredītkrīze bija šīs krīzes aizsākums un šo katastrofu radīja iedzīvotāji. Es domāju, ka mums šai parlamentā jādarbojas pārliecinoši. Un teikt, ka starptautisko krīzi ir izraizījuši iedzīvotāji paši, manuprāt, ir vienkārši vairāk kā drukas kļūt. Tas ir absurdi. Mums ir te visādi cilvēki - Merkele, Aštona un tā tālāk. Viņi sēž augstos smalkos amatos, un, ja skatāmies uz šo formulēm, tad saprotam, ka tā tas nedrīkst būt. Paldies, nē, tā tad tālāk. Pirmais punkts, divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs. Pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. 12. punkts par, pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs noraidīts. 13. punkts. Pirmā daļa. Nē, vienkārši kopā par, pret, atturas pieņems. 21. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņems Pieņemts otrā daļa par, pret, atturs. Pieņemts trešā daļa par, pret, atturs. Pieņemts 35. par, pret, atturs. Pieņemts. Tagad trešā daļa par, pret, atturs. Pieņemts. 35. pirmā par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 37. par, pret, atturas, pieņemts. 57. pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 63. 63. punkts par, pret, atturas, pieņemts. A apsvērums pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīt elektroniski labi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Labi, beko apsvērums. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. C apsvērums par, pret, atturas, pieņemts. Nē, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. D apsvērums. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. I apsvērums par. Pret. Atturs. Noraidīts. K apsvērums par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. K apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot par kā apsvērumu. Pieņemts. Dubult V apsvērums par, pret, atturs, noraidīts. Tālāk personāla balsojums par gala rezolūciju sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk lietardas ziņojums. Septītais punkts par, pret, atturas, noraidīts. Trīspadsmitais punkts par, pret, atturas, pieņemts. Labi, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Atsevišķi balsojums par 13. punktu, beidzam balsot. Pieņemts. 14. punkts. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 17. punkts. Divās daļās. Pirmā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Labi, pārbaudīsim pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Celiet rokas skaidru otrā daļa par. Pret atturas noraidīts. 18. punkts par. Pret atturas noraidīts. 19. par. Pret atturas noraidīts. 20. divās daļās pirmā daļa par. Pret atturas noraidīts Pieņemts otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 27. punkts par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. par? Nē, Par 27. tikko nobalsojām. Atvainojiet, saka priekšādātā atvainojas. 32. par, pret, atturs, pieņemts. 40. par, pret, atturas, jāceļ skaidri rokas. 40. par, pret, atturas, pieņemts. Paragrafu 40. 41. Pir... Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Voto aperto. Forza. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Pa, lūdzu. And there are many people who are Šeit ir ļoti daudz, kuri neve, ir ļoti uh, satraukti par to, ka jūs ignorējat 32. punktu pārbaudas prasību šeit no daudziem deputātiem. Lūdzu, atgriezieties pie 32. Protams, varam to darīt. Labi, 32. Sākam balsot elektroniski. Lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tad nonākam pie 41. punktu otrās daļas par, pret, atturas, noraidīts. 42. par, pret, atturas, noraidīts. 49. pirmā daļa par, pret, pārbaudīsim elektroniski. 49. pirmā daļa. Uzā! Beidzam balsot! Pieņems. Otrā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. 50. pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. 51. punkts par. Pret. Noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski 51. Beidzam balsot. Noraidīts. 67. par pret atturs pieņemts C apsvērums par pret atturs pieņemts J apsvērums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. K apsvērums par, pret, atturas, šķiet noraidīts. Bet pārbaudīsim elektroniski. Voto chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts. N apsvērums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemts otrā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. O apsvērums par, pret, atturas. Pieņemts. P apsvērums par, pret, atturas. Šķiet noraidīts bet pārbaudīsim elektroniski. P apsvērums. Voto kjūzo. Beidzam balsot. Noraidīts. Dubult V apsvērums. Par, pret, atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski labi. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk par rezolūciju. Kopumā par pret atturas pieņemts. Tālāk Kostas ziņojums. Parāgrafu 20. 20. punkts. Kostas ziņojums. Jūs vēlaties tomēr pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim par rezolūciju. Lietardas ziņojums. Tātad sākam balsot. Chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Tieši tā kā es teicu, tā tad Kostas ziņojums. 20. punkts, celtiet kārtīgi rokas, 20. punkts, pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemts otrā daļa par, pret, atturas. Pieņemts trešā daļa par, pret, atturas pieņemts. 22. punkts. Pirmā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa nomināli balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa arī nomināli balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. punkts, pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs, noraidīts. 30. punkts, pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs, noraidīts. 32. pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 74. punkts. Labi, pārbaudīsim. Nē, 74. par, pret, atturas, noraidīts. L apsvērums pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. Tālāk rezolūcijas projekts, ziņojuma projekts par, pret, atturas pieņemts. Nākamais ziņojums - Patricijas Tirolienas ziņojums. Personāla balsojums par 15. punktu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. punkts, pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otra daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Otrā daļa beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Personāla balsojums par rezolūcijas projektu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Rosī ziņojums 25. par pret atturas pieņemts par ziņojumu projektu kopumā. Tagad balsosim par pret atturas pieņemts.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 Yes, thank you, President. Priekšādātāji, Viki Forda. Es tikai gribēju iepriekš atsaukties uz reglamentu punktu, jūs man neredzējāt. Es priecājos, ka komisāra kungs joprojām ir šeit, jo te es runāju par procedūru reglamentu. Es gribētu lūgt, lai komisārs varbūt man arī uzklausa. Man nav nekāda problēma ar to, ka komisija, komisija izsakās pirms balsojuma un nāk lejā arī komentāri, bet šajā gadījumā, jāsaka, komisijai bija acīm redzot ļoti liels un svarīgs paziņojums sakāms kas bija arī ļoti sarežģīts un, un par ļoti kompleksu raksturu problēmu. Un tāpēc es gribētu, lai komisija varbūt tomēr ieklausās manī, jo es domāju, ka tajos gadījumos, kad viņiem ir šāds garš paziņojums, eh, tajā brīdī, kad priekšādātāji mē, mēģina īstenot balsojumu, tad vajadzētu darba kārtībā paredzēt atbilstīgu laiku šāda veida paziņojumiem, tā lai komisārs var ierasties parlamentu priekšā. Tas varēja būt, piemēram, vakar vakarā vai šorīt no rīta, un viņš varēja izskaidrot visiem klātsošiem, ko viņš vēlēs teikt. Un tieši tāpēc es atsaucos uz reglamenta punktu. Es ceru, ka komisija šo komentāru var ņemt vēlā. Īss vienas minūtes paziņojums ir kaut kas viens, bet desmit minūšu garš un sarežģīts paziņojums ir kaut kas pilnīgi cits, un manuprāt, tā ir tiešām tāda neatbilstīga rīcība un uzvedība, kas, eh, lūk, rada stresu visā parlamentā. Un paldies, ka ļāvāt man tagad izteikties par šo reglamentu punktu. Um. <clears throat> Onorevole Foster, c'era un accordo. Dārgā Fosters kundze, bija vienošanās starp parlamentu un komisiju tieši šī iemesla pēc Komisijai ir tiesības izteikties. Un komisāra kungs to arī darīja. Un nav nekādu laika ierobežojuma. Viņš runāja, nu, knapi desmit minūtes, un mums ir jāņem vērā vienošanās, kas pastāv. Paldies! Bērešas kundze, lūdzu! Godātā priekšsēdētāja, es gribu atsakties uz to, ko nu pateica kolēģi Fosters kundze. Komisāra kungs, kas joprojām šeit ir mūsu vidū, ļoti gari izteicās. Un tāpēc, diemžēl, viņš visu šo vēstu, ko gribēja mums pastāstīt, izpludināja desmit minūtēs. Un visa šī deklarācija taču gal galā bija daļa no vienošanās, ja? Nu tad ļoti svarīgi, lai šo deklarāciju tik, arī tiktu uh, izteikta publiski šajā parlamentā balsošanas laikā, un es domāju, ka tas bija pareizi. Bene, ora passiamo alle di. Kolēģi, tagad varēsim uh, skaidrot balsojumus par